neizmantošana, nepatērēšana ir pilnīgi bezjēdzīga. Padomājiet, mēs vienkārši e, izmetam naudu pa logu atkritumu tvērtnē šādā veidā. Paldies, Repelkungs! No padomas um, ir e, saņemts atzinums, uh, kas uh, tiek atbalstīts. Um, Mūsu viedoklis eh, tiks publiskots nākamajā protokolā. Mums ir trīs eh, mēneši izteikties, sākot eh, ar 20, 21. janvāri, nākamo pirmdienu. Tautas partijas grupa mums ir iesniegusi priekšlikumus Anton Joci kungs eh, tiek ierosināts, eh, viņš eh, aizstās Kančānu kungu viņa amatā sociāldemokrāti vēlas konsulino budžeta komitejā. Vai ir iebildumi? Jā, iebildumi nav. Kelī kungam ir iebildumi? Nē, lieliski. Tad šīs nominācijas tiek pieņemtas, eh, protokolu apstiprināsim nākamreiz tiekoties. Ja nav eh, iebildam, rezolūcijas tiks eh, nosūtītas tiem, kam tās ir domātas, un tagad sēde tiek slēgta.